un kungi, sāksim sanāksmi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Esam jau nedaudz iekavējuši. Ir 8 minūtes pāri desmitiem. Jā, 8 pāri desmitiem. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Un no sākuma lūdzu uzlieciet savas austiņas. Uzklausīsim īsu paziņojumu no mūsu tulkiem. Ah, mūsu tulki vēlētos pateikt dažus vārdus mums visiem. Lūdzu, uzlieciet savas austiņas. Vārds tiek dots tulkiem. Labdien, tūki vēlētos jūs informēt, ka nu jau trešo nedēļu turpinās strīds par jaunajiem darba apstākļiem starp tūkiem un administrāciju. Administrācija ir vienpusēji izvirzījusi noteikusi jaunos darba nosacījumus, un šajā sanāksmē vairākās kabīnēs tūki ir rekvizēti strādāt, faktiski viņi ir piespiesti strādāt un izrādot mūsu solidaritāti kolēģiem. Arī citas būdas ir Uh, izlēmuši pievienotos, netiks apturēts darbs, bet darbu mēs pabeigsim šodien precīzi 12.30. Papildu laiks netiks piedāvāts. Jā, jā, tulkojums neturpināsies, ja darbs ievilksies pēc 12.30. Paldies! Un tagad varam sākt ar balsošanu. No sākuma būs pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Uzveiciet ir tās darbības. Jā. And I close the vote. Beidzam balsot. Šķiet viss darbojas pienācīgi. Un tagad varam sākt balsot. Pirmais punkts, par ko balsosim. Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma. Referente Grosetets kundze. Balsojam par provizorisko vienošanos, kas panākta neformālajā trialogā. Personāla balsojums. Sākam balsot. And I close the vote. Beidzam balsot. Viena ETP balss par daudz. Hey, now it's okay. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Četrdesmit septiņas balsis par. Tas nozīmē, ka pieņemts apsveicu mūsu kolēģi ar panākto rezultātu. Tālāk. Eiropas augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums. Referents ir Zigmantas Balčītis. 65. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromis grozījums 1 par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. Lūdzu, celēt pavisam skaidri savas rokas. 98. par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 107. grozījums. And I close the vote. Beidzam balsot. Viena atkal balss par daudz no ETP. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. par, pret, atturas, noraidīts. 109. par, pret, atturas, noraidīts. 110. par, pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. 110. grozījums. Atkal par daudz viena balss no ETP. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 114. par, pret, atturas, noraidīts. 115. par, pret, atturas, pieņemts. 116. par, pret, atturas, pieņemts. 117. par, pret, atturas, pieņemts. 119. par, pret, atturas, noraidīts. 120. par, pret, atturas, noraidīts. 121. par, pret, atturas, noraidīts. 122. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 123. par, pret, atturas, noraidīts. 124. par, pret, atturas, noraidīts. 125. par, pret, atturas, noraidīts. 126. par, pret, atturas, noraidīts. 127. par, pret, atturas, pieņemts. 128. par, pret, atturas noraidīts. 129. par pret pārbaudīsim elektroniski 129. grozījumu. 129. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. par. Pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Kompr 7. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, Pārbaudīsim balsot elektroniski par 26. grozījumu. 26. 26. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromis grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. 11. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas noraidīts. 12. kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. 48. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 3. grozījums par, pret, pret atturas pieņemts 53. grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts 54. grozījums par pret atturas pieņemts 5. grozījums par pret pret atturas pieņemts, 60. grozījums par, pret atturas pieņemts, 62. par, pret atturas noraidīts. Un galīgais balsojums. Personāla balsojums. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenta kungu. Un tagad varam pievērsties nākamajam mūsu punktam. 11. darba kārtības punkts. Tīro un energoefektīvo transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana. Mūsu referents ir Klauds Turmes, kurš mūsu komitejā ir pēdējo reizi. kā es, Kālas skundzei arī šī ir pēdējā sanāksme. Jūs zināt, ka jau kopš mūsu, mūsu mandāta sākuma pirms četriem gadiem nu, mēs ITRE komiteja esam nosūtījuši 11 kolēģus uz uh, valdībām. Uh, viņi ieņem ministru amatus. Mūsu komiteja ražo ministrus. Ja vēlaties kļūt par savas valdības ministru, uh, jums vajadzētu pieteikties ITRE komitejai nākamajā mandātā. Esmu pārliecināts, ka nevienā citā komitejā tik daudz ministri nav radušies. Atcerieties to. Es nerunāju par nākotnes premjerministriem. Tas jau ir pavisam cits jautājums. Tas tā mums visi, šī iespējams visiem atvērta. Lūdzu, atcerieties to. Es saprotu, ka jūs man pilnībā piekrītat. Labi, paldies, kolēģi. Tīru energoefektīvu autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana. Kājā un Klaudlēs, paldies par sadarbību, par lieliski paveikto darbu mūsu vidū. Wow. Wow. Wow you will meet at the council to discuss. <laughs> Jūs satiksieties padomē, lai apspriest dažādos jautājumus. Jums vajadzētu atbalstīt gan parlamentu, gan padomu. Atcerieties, ka mēs ticam jūsu spējās. Simtu trīspadsmitais atkrīt, septiņpadsmitais, astoņpadsmitais, deviņpadsmitais, divdesmit grozījums. Balsojam kopā. Kas par pret atturas noraidīts? Mutiskais grozījums. Vai ir kādi ierobežojumi? Iebildumi? Labi, tad par. Jums ir iebildumi. Cik daudziem cilvēkiem ir iebildumi? Ja vairāk kā četri cilvēki iebilst, lūdzu piecelieties, kuriem ir iebildumi. Labi, paldies, tad par to, par to nebalsosim. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas pieņemts. 82. 84. par pret. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Kopā balsojam par 82. 84. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 83. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 85., 82., 94., 101., 133. un 142. grozījums kopā par, pret. Pārbaudīsim elektroniski visu šo bloku. Kopā seši grozījumi. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. 1. Un tagad pārējām pie 36. grozījuma. Tad, ja pieņem šos grozījumus, tad pārējām uz 36. grozījumu 6. lapusē. Tātad 6. lapuse. 36. grozījums. Es pagaidīšu. 36. grozījums. Var jau būt, ka tas arī ir 5. lapusē. Atšķirīga numerācija mūsu kopijās. 36. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 108. grozījums par, pret Pārbaudīsim elektroniski 38 grozījumu. Varbūt vēl nebijāt gatavi balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 106. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. grozījums par pret. Arī pārbaudīsim elektronisku lūdzu pacelēt skaidri savas rokas. Citādāk nevar saprast, kāds ir balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojot. Pirmais kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 37, 108, 109, 110, 111 grozījums. Par tiem balsojam kopā. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Un tagad 115, 119, 149 un 154 grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad varam pārēt pie 122. grozījuma manā dokumentā desmitālā puse. 122. grozījums. 122. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 38. grozījums ir atsaukts. 123. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 123. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. un 26. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 124. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 125 un 73. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 40. un 27. grozījums ir atsaukti. 128. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 128. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 127, 128, 78 grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas noraidīts. 129. un 71. grozījums balsojam kopā, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 129. un 71. grozījums. Beidzam balsot. Atkal viena balss par daudz no ETP. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Searching. 130. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromisa grozījums par. Pret. Noraidīts. Saprotu, ka tas ir noraidīts. Pavisam skaidri. 42. grozījums par pret atturas. Lūdzu, celiet rokas. 42. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 132. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad trešais grozījums par pret Pārbaudīsim elektroniski. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums. Beidzam balsot. noraidīts. 51. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 52. par pret atturas pieņemts, 5. par pret atturas pieņemts, 6. grozījums. Lūdzu, kolēģi, reaģējiet. 5. grozījums vēlreiz. 5. grozījums Neredzu, ka jūs balsojat. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 53. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 53. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski septīto grozījumu. Septītais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par. Pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Mums jābūt ļoti precīziem. Beidzam balsot. Noraidīts devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 11. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Skaidrs. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 65. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 63. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sešdesmit trešais grozījums, protams. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 68. par, pret, atturas noraidīts. 69. par, pret, atturas pieņemts 70. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk, trešais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 23. par, pret. Atgriežamies pie 4. kompromisa grozījuma. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Lūdzu skaidri paceliet savas rokas. 4. kompromisa grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par pret atturās. Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 23. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums par pret Vēlreiz balsosim elektroniski. Divdesmit ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. 25. grozījums par, pret. Arī pārbaudīsim elektroniski. 25. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 28. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 28. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 78. grozījums dalīts balsojums. Pirmā daļa Kas par? Pret. Atturas. Viedokļi ja dalās. Pārbaudīsim elektronisku balsojot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Nē. 50 pār 9 pret. Otrā daļa, kas par? pret, atturas, arī pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums, uz personāla balsojums, sākam balsot. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ja ir nākamais ziņojuma projekts. Nē, bet vispirms ir reglamenta jautājums. Turmes kungs, lūdzu. Es gribēju no vienkārši no šī ziņojuma svītrot manu vārdu, bet tagad šis ziņojums ir noraidīts kopumā un tad līdz ar to miers. Mēs nākotnē runājam par energoefektīvo transportu un vienīgais veids, kā mēs varam tiešām uh, palīdzēt mūsu ražotājiem, ir piedāvāt jaunas risinājumus, bet jūs nepiekrītāt man, varbūt esmu zaudējis kādu savu šarmu. Un varbūt tas ir tāds neizteikts iemesls, kāpēc es eju prom, bet tiešām paldies jums visiem par to, ka mums kopā bija ļoti jauki. Labi, paldies! Paldies Turmesa kungam, paldies Klod! Tagad mums ir ziņojuma projekts. Tā ir regula, kas atceļ 256. 2014 regulu un saistīta ar par, par ziņojumiem komisijai Eiropas Savienībā īstenoti energoinfrastruktūras investīciju projekti. Barbara Kapela, mūsu kolēģi, ir referente. Un tagad Mēs varam balsot blokā par diviem grozījumiem. Pirmais un otrais grozījums par pret. Nē, te ir rakstīts personāla balsojums. Ļoti labi. Tāda ir personāla balsojums. Atvainojiet, ka sajaucu, jo te ir runa par komisijas priekšlikumu priekšlikuma atsaukšanā, un tā, tāpēc arī šeit ir personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Tad trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums 4 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tad ir gala balsojums par dokumentu. Šis ir personāla balsojums, protams. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicam mūsu referenti, un tagad nākamais ir ziņojuma projekts. Tas ir Padomas lēmums par tūlē Eiropas Savienības vārdā noslēgt sadarbības memoranda NAT 1940 starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Pirmo grozījumu Rolandas Paksas ir mūsu referents, un šeit mums ir personāla balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Tas ir balsojums elektroniski, un beidzam balsot. Un ir pieņemts. Paldies! Apsveicam kolēģus! Nākamais arī ir Landasa paksas ziņojums priekšlikums pagarināt nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV valdību. Šeit ir elektroniskais personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Beidzam balsot. Arī šeit ir līdzīgs rezultāts. Sirsnīgi apsveicam. Nākamais ir pēdējais balsošanas sarakstā. Priekšlikums par to, lai noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskārā. Mm, mūsu referents arī ir Žebuzik. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Lielas paldies visiem! Esam pabeiguši mūsu balsošanu. Paldies kolēģiem! Un lūdzu atceramies, ka mums ļoti daudz darba vēl priekšā, un mums ir nepieciešams tagad izskatīt ziņojumu projektus līdz 10. jūlijam. Tātad visi ziņojumu projekti, kur ir daudz līdz 10. jūlijam. Vienīgais izņēmums, protams, ir ir uh, ietvera programma. Te ir 19. jūlijas, bet visi pārējie ziņojumi līdz 10. jūlijam. Atcerāmies to tāds tiešām nopietns datums. Okay. Uh, we... Ļoti labi. Tagad turpināsim darbu. Sāksim izskatīt nākamo darba kārtības punktu, bet pirms ir trīs minū minūšu pauzīt. Lūdzu, neiet prom!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 So, ladies and gentlemen. Uh... Dāmas un kungi, varu pateikt. Dominika Kristori kungs, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Jūs esat tagad Eiropas parlamentā pastāvīgais viesis. Tāpēc varam teikt, ka nav nekas neparastajā, ka jūs esat klāt, bet tiešām ļoti jauki, ka jūs esat šeit. Nākamais darba kārtības punkts pēc Connecting Europe būtu jābūt komitejas sniegšana e, informācija komitejai par sarunām. Un šis būs pēdējais punkts pirms pusdienām. Un mūsu kolēģis Miroslav Poha. Viņš mums sniegs, tātad Miroslavs Pohe mums sniegs informāciju par sarunu gaitu, par energoefektivitāti. Taču Varbūt jūs neesat līdz galam informēti par šo jautājumu, bet es varu jums teikt, ka energoefektivitāte ir gandrīz vai pabeigta. Mums nesanāca tomēr to pabeigt plenāru uh, nedēļas Strasbūrā laikā. Un uh, vajadzēja mazliet atlikt. Taču mūsu kolēģis Miroslavs Poha ir klāts un var teikt, ka viņš ir tādā pastāvīgā sarunu statusā ar padome, un tāpēc viņam būtu ļoti ērti, ja viņš varētu dažas lietas pastāstīt par sarunām tagad, nevis pēc stundas, jo viņš gribētu tagad doties atkal uz padome un runāt ar komisiju, ar padome par visām lietām, kas mums ir svarīgas, jo mēs gribētu sarunas pabeigt līdz 7.00 šovakar. Jo 7.00 nu, nu, šovakar mēs sāksim citus jautājumus. Tāpēc nozīmē, ka par energoefektivitāti vajadzētu pabeigt sarunas uh, līdz 7.00 pirms pārvaldības. Tāpēc jūs redzat, ka laika mums nav daudz un ir nepieciešams runāt arī par atjaunīgiem energoresursiem. Un mūsu kolēģis Blanko Lopes, kas ir atbildīgs pār atjaunīgo energoresursu stratēģiju. Viņš arī, protams, par dažām lietām pastāstīts, bet tagad mēs dodam vārdu Miroslavam Pohe. Tās nekādā gadījumā nav saistīts ar čempionātu. Bet lūdzu, Miroslav, vai jūs varētu īsi izstāstīt, kā norit sarunas? Lūdzu, trīs minūtes tavā rīcībā, pat divas, pat divas. Labdien, kolēģi! Ieraži, paldies, ka jūs šo jautājumu pārcēlāt uz ātrāku laiku. Pavisam īsi pastāstīšu, kā norit sarunas par energoefektivitāti. Mūsu sarunas par tehniskiem jautājumiem vainagojas panākumiem, un politiskie un tehniskie jautājumi lielākoties ir atrisināti jau kopš februāra. Tāpēc arī paldies parlamentam un komisijai par uh, vēlmi panākt kompromisu. Pagaidām trīs jautājumi vēl ir jāizdiskutē. Eiropas Savienības mērķis, kas ir 7. pantā, un noteikumi 3. pantā par primāro vai galīgo enerģiju. Pēdējo nedēļu laikā, it sevišķi pēc tam, kad notika 11. jūnijā ministru sanāksme, abu institūciju nostājā ir mainījusies, un varam teikt, ka Mēs jau esam tuvu pieņemamam kompromisam ar prezidentūru, un tam bija jānotiek jau pagājušajā nedēļā trešdien, taču nesanāca vienoties līdz galam, lai gan visas institūcijas tiešām piekāpās, lai panāktu kompromisu. Taču gal galā kompromiss mums nesanāca, jo mums bija nepieciešams šos trīs politiskos jautājumus vēl iekļaut tā, lai abas institūcijas būtu apmierinātas. Taču ir paredzēts Vēl viens sarunu rauns, uz kur es došos uzreiz pēc tam, kad izstāstīšu jums, kā mums iet. Un cerams, ka mēs ar tādu zināmu ambiciozitāti varēsim to visu panākt. Un 7. pantā uh, vienoties par mūsu mērķi. Mēs saprotam, ka varbūt tie varētu būt kā 32,5, 33% ar uh, nesaistošo risinājumu. Tas nozīmē, ka būs jauna pārskatīšanas klauze, kas ļaus mērķi 2023. gadā palielinātu. Par septīto pantu es domāju, ka mums šeit sanāks vienoties par to, kāda, kādi būs patiesi ietaupījumi, kas dalību valstīm jāpanāk pēc 2020. gada. Mēs runājam par 0,71% un varbūt šeit varēsim arī būt ambiciozāki, un kompromiss būs starp 0,8 līdz 0,9, un tie ir ikgadējie ietaupījumi, tad redzēsim, kādi būs mūsu priekšlikumi. Es ceru, ka tiešām mēs šodien varēsim par šiem jautājumiem sarunas arī pabeigt. Un tas nozīmē arī, pa, kā par pārvaldības jautājumiem mēs varēsim dokumentu izskatīt līdz galam. Tātad jūs redzat, ka ir mums šobrīd trialogā ir trīs uh, dokumenti, tas ir par pārvaldīšanu, par atjaunīgiem resursiem un eh, par energoefektātu. Mēs labprāt jau šovakar vai šonakt vai rīt no rīta, piecos no rīta vai četros šos visus failus pabeigtu. Jūs zināt, ka mēs esam gatavi mierīgi sēdēt un runāt līdz brīdim, kad sarunas būs galā. Un šodien, šodien, rīt, un 27. jūnijā mēs sāksim sarunas par elektroenerģijas tirgu. Elektroenerģijas tirgus 27 valstīm, 28. direktīvas pārskatīšana. Tāpēc, tāpēc arī mums tas ir jāsāk, un tad uh, prezidentūra, Austrijas prezidentūra attiecīgi tiešām ceru, ka jūlijā mēs to visu varēsim izdarīt, jo jūlijā austrieši jau sāks darboties. Kāpēc tas ir tik svarīgi, cienījamie draugi? Kāpēc visi šie jautājumi ir jāizskata darba kārtībā? Es runāju šeit par energosavienību, arī par gāzes direktīvu. Tas arī iekļaujas energo savienību uh, tirgu. Tieši tādēļ, ka mums novembrī nāksies jau sākt sarunas par budžeta jautājumiem, un tad mums būs tikai 12 likumdošanas priekšlikumi sarunām. Un tas ir no decembra sākuma. Tas nozīmē, ka sāksim sadarboties ar Austrijas prezidentūru un tad darbosimies ar Rumānijas prezidentūru. Tas nozīmē, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, Eh, enerģētikas savienība ir jāizskata pēc iespējas ātrāk, savādāk budžetā mēs eh, nevarēsim to visu iekļaut. Paldies, Miroslav, paldies tiešām arī novēlam visu to labāko gan tev, gan arī visiem kolēģiem, kas eh, nodarbojās ar sarunu vešanu. Paldies arī Bianko Lopesam, kolēģis Turmes, kas ir atbildīgs par pārvaldību. Šovakar septiņos viņiem ir nopietnas darbs. Un mēs visi darīsim ko varam, lai varētu šodien vai rīt no rīta agri pabeigt. Tagad mums ir 16. Por punkts Eiropas komisijas ģenerāldirektora Dominika Kristori uzstāšanos par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu enerģētikas jomā kā daļu no tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām. Un Tas tieši iekļaujās daudzgadu finanšu plānā 2021-2027. Komis Eiropas komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu atjaunot Connecting Europe uh, instrumentu, lai varētu veicināt infrastruktūras savienošanas instrumentus, lai arī digitālais tirgus varētu attīstīties. Tātad visi jautājumi, kas ir saistīti ar enerģētiku un digitālajiem aspektiem, arī ar transporta jomu Energosektorā 8,7 miljārdi ir paredzēta, daudz naudas, kā jūs redzat, gan arī 9 miljārdi eiro, lai varētu atbalstīt investīcijas, kas veicinās iekšējo enerģētikas tirgu un nodrošinās pārēju saskaņā ar uh, tīrās enerģijas mērķiem un visiem Eiropas priekšlikumiem. Jūs redzat, ka šeit runa ir par mūsu tīrās enerģijas pakotne, ko mēs atbalstam. ģenerāldirektors ir uzaicināts, lai stāstītu par šī priekšlikumā enerģetikas jautājumiem tieši Connecting Europe instrumentā, un viņš sniegs arī informāciju par būtiskākajiem aspektiem, tad ļausim izteikties mūsu ģenerāldirektoram. Šie jautājumi mums ir ārkārtīgi svarīgi, mēs vēlamies saņemt informāciju, mūs interesē, kā izskatīsies Connecting Europe turpmākajos gados Tāpēc arī no mūsu puses informācija ir svarīga. Un arī runāt par to mums ir svarīgi. Mums enerģētikas savienībā ir būti svarīgi, ļoti svarīgi, un jūs esat tieši atbildīgs par enerģētikas jomu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti! Mēs, kā jūs zināt, strādājam tagad tiešām pilnā sparā, lai varētu Eiropā panākt visattīstītāko regulējumu energo tirgus attīstībai. Mēs atbalstam Eiropas parlamenta centienus. It sevišķi mēs atbalstām jūsu komitejas darbu. Bet te pašā laikā ir svarīgi uzsvērt, kā regulējošs mērķis un energoinfrastruktūra noteikti tam visam ir jāiet roku rokā nav iespējams panākt būtiskus rezultātus, ja paralēli nenotiek gan regulatīvā ietvara, gan er-, energoinfrastruktūras pārvaldīšana. Un tas nozīmē, ka ir jāņem vērā pilnīgi visi e, energopolitikas elementi. Mēs šeit runājam gan par energopiegāžu drošību, un jūs atceraties situācijas, uh, kas bija pirms kādiem desmit gadiem, kad nu, nu, risinājās gāzes krīze, un tad attiecīgi bija ļoti svarīgi attiecīgajā diversifikācijas kontekstā, energodrošības jautājumā. Pirmām kārtām bija jārisina šis konkrētais izaicinājums, vienkārši tādēļ, ka sekas ir ļoti jūtamas, un sevišķi bija jūtamas centrālajā un uh, un uh, dienvidu austrumu Eiropā un arī, protams, ziemeļu Eiropā un austrumos. Un tas viss bija saistīts ar uh, aspektiem, kas ir saistīti ar konkurētspēju. Bet doma ir tāda, ka integrētais tīkls no vienas puses piedāvā lielāku konkurence un arī izdevīgākas, konkurētspējīgākas cenas. Bet te pašā laikā mēs varam to pašu attiecināt uz eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar ilgspējību. It sevišķi, ja mēs runājam par integrācijas nepieciešamību, lai varētu atjaunīgās enerģijas tīklu lielākā mērā integrēt. Tas ietekmē tirgu, protams, bet arī energodrošību. It sevišķi, ja mēs runājam par Eiropas Savienības energo savienību. Piemēram, ja Portugāle martā ir saražojusi vairāk nekā 1,3% no atjaunīgajiem resursiem, un tas notika bez tīkla kopīgās pārvaldības, tad varam teikt, ka tas varētu radīt daudz problēmu, ja, lai, lai nodrošinātu tīkla stabilitāti. Komisijas priekšlikums līdz ar to ir izmantot jauno Connecting Europe instrumentu, mums ir jauna aploksne, tajā ir 8,65 miljārdi eiro, kas ir atvēlēta energo tirgom. Lielākoties runa ir par to, ka cef tagad tiek palielināts gandrīz vai dubultā, un varu teikt, ka jā, šāds uzlabojums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Protams, Tagad ir īstais brīdis, lai varētu vēlreiz pārskatīt mūsu prioritātes. Šeit es runāju par to pašu, ko pieminēju jau pašā manas runas sākumā par gāzi, par to, cik svarīgs ir šis energoavots un par to, ka ir nepieciešams diversificēt. Tas attiecas gan uz piegādātāju diversifikāciju, gan arī uz piegādes veidu un tīklu diversifikāciju, par gāzes infrastruktūru. Šeit diversifikācija turpinās, un mēs esam ļoti interesēti tajā, lai īstenot novatoriskus projektus. Taču jauna prioritāte šobrīd būtu vērsta uz elektrības projektiem un arī uz jauniem veidiem kā var nodrošināt atjaunīgās enerģijas uh, projektus. Arī šie projekti ir ārkārtīgi svarīgi. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam vairāk koncentrēties uz veidu, kā mēs nākotnē risināsim šos jautājumus, un nākotnē jebkāda veida izdevumiem jābūt cieši saistītiem uz uh, savstarpējās savietojamības iespējām, Joprojām mums ir desmit dalība valstis, kas uh, savstarpējā savienošanas uh, ziņā ir zem 10%. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt šo savietojamību. Atceramies, ka šobrīd mēs esam ļoti būtiska ekonomika pasaulē, tie ir 30% visas elektrības. Turpmākajos desmit gados mēs īstenībā jau 50% saražosim. Un sekas tam visam ir tādas, ka palielināsies vajadzība importēt un eksportēt elektrību. Jo jūs noteikti zināt, ka visu laiku notiek kaut kādas pārmaiņas, atkarībā no tā, kāda ir kapacitāte. Dažās valstīs mums ir vairāk hidroenerģijas vai vēja enerģijas, kas tiek izmantotas. Un dažos gadījumos tiek izmantotas arī uh, jūrā savāktā vēja enerģija. Mūsu analīze ir ļoti skaidra. Mēs neplānojam palikt esošajā līmenī attiecībā uz pārobežu elektroapmaiņu. Un tieši šajā kontekstā ir ļoti būtiski uzsvērt, ka mums ir jārīkojas tā, lai mēs pārtrauktu dažas izveidojušās nepieņemamas situācijas. Atcerieties, ka mums joprojām vēl ir trīs dalību valstis, kas ir atkarīgas no Eurāzijas tīkla. Mēs šobrīd dzīvojam 2018. gadā. Šīs valstis jau 2004. gadā kļuva par Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs šeit runājam par trīs Baltijas valstīm un Poliju. Ir nepieciešams rast pareizu risinājumu, lai varētu di desinhronizēt un sinhronizēt kontinentālajā tīklā, tā lai atkarība no Krievijas tiešām mazinātos bet jūs zināt arī, kādā situācijā atrodas valstis. Arī vēl viena energos sala mums ir Iberijas pussala. Un tad, ņemot vērā īstenošanas pasākumus attiecībā uz jaunu projektu, šis projekts mums ļaus nodrošinās attiecīgu līmeni, kas būs 8% savstarpējās savietojamības starp Spāniju un Franciju. Šis būs ļoti būtisks solis uz priekšu, un pie tā mēs arī strādājam. Jo mērķis ir tiešām pēc iespējas ātrāk nodrošināt risinājumu tā, lai varētu vienoties Francijas prezidents un Spānijas premjerministrs un visu parakstīt. Bet tas tiešām tas tā ir tāda pamatīga lieta, un es esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim uzstāt uz tā, lai savstarpējā savietojamībā, lai šis līmenis palielinātos, mēs neapstāsimies pie 10%, bet 2020. gadā mēs, protams, pieprasīsim, lai visas dalība valsts panāktu šo līmenī, varbūt pāris valsts nevarēs, uh, bet mūsu mērķis pēc tam būs jau 15%. Un tas tiešām būs ļoti nopietns solis uz priekšu, bet, kā jau teicu, mēs piedāvāsim arī risinājumus, kā, kā varēs atbildēt uz pieprasījumiem un arī parlamenta prasībām. Atceramies 14. mārta rezolūciju Mūsu mērķis ir palielināt DFS, lai varētu iekļaut arī pārrobežu risinājumus. Kā jūs noteikti zināt, tagad mums ir jaunā direktīva par atjaunīgajiem energoresursiem. Mēs noteikti atbalstām referentu, kas strādā pie tā, jo mērķis ir palielināt tirgu, lai vis, um, tirgus darbotos pāri robežām. Un Tāpēc, ka atjaunīgie resursi tiek saražot ar vien lētāk, un necevišķi pēdējo pāris gadu laikā tiešām uh, izmaksu samazinājums ir uh, vienkārši pārsteidzoši. Tad, kad mēs uzsākām iniciatīvu, tad izmaksas bija ļoti augstas. Un paiet pāris gadi un daži mēneši pēc pēdējiem diviem konkursiem – izmaksas ir aptuveni 60 eiro par megavatu. Dažreiz mēs domājam tikai par ilgtermiņā risinājumu. Šobrīd mums ir tāda situācija, kurā notiek inovācijas, tīrās enerģijas jomā, un tas skaidri parādā, kāda ir mūsu jauda, kādas ir mūsu spējas, lai izstrādātu patiesi konkurētspējīgu pieeju atjaunīgai enerģijai. Tas attiecās, protams, gan uz saules enerģiju, gan arī vēja enerģiju, arī ārpus krasta jūrā, respektīvi. Un tas atkal nozīmē, ka Eiropa varēs saglabāt tehnoloģisko līderību Runājot par šādām tehnoloģijām un tehniskiem risinājumiem, tas ir ārkārtīgi būtiski, un mēs turpināsim darbu, balstoties uz šiem risinājumiem. Mēs noteikti izstrādāsim arī metodoloģijas, lai varētu šīs iespējas turpmākajos mēnešos arī turpināt izma izmantot, un mums ir jāskatās uz to, kāda ir īstā jauda, lai varētu palielināt kapacitāti, lai varētu šo jauno iespēju izmantot un tas noteikti balstīsies uz reģionālas kooperācijas ar vien lielākā mērā. Jūs noteikti zināt, ka reģionālās kapacitātes mehānisms ir jāizmanto, tas tiek paplašināts. Visur Eiropā notiek šī reģionālā sadarbība. Es varu pieminēt to situāciju, kas bija starp Portugālu un Spāniju, bet tikpat labi mēs varam runāt par to, ka arī Centrāla Eiropā šobrīd ir tāds tāds spiediens uz priekšu. Varbūt ne visi par to zina, bet daudzas no šīm valstīm jau sasniedza mērķi, kas būtu sasniedzāms 2020. gadā. Mēs, piemēram, Polijā, Baltijas valstīs, mums notiek ļoti nopietnas diskusijas, un jūs arī bijāt klāt par Katovice, un tas notika pirms mēneša, un tas viss notiek gan uh, Eiropas centrālajā daļā, gan austruma daļā. Jā, mums ir ļoti skaidri izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāstrādā, un jauns priekšlikums no komisijas puses noteikti taps. Komisija turpinās rūpīgi sekot tam, kā situācija attīstās attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu, un mēs uzt uzturēsim kontaktus, lai nodrošinātu būtisku kaut ko prioritāšu izpildu. Paldies! Thank you. Liels paldies par šo prezentāciju. Tagad es došu vārdu mūsu referentei Virkonenes kundzei, kura gatavo ziņojumu par Eiropas savienošanu, infrastruktūras savienošanas projektu. Liels paldies par šo prezentāciju. Tā Eiropai, protams, ir ļoti svarīga programma arī Rūpniecības komitejai, jo tā uh, veicina nodarbinātību, izaugsmi un Eiropas konkurētspēju. Un, ja mēs paraugāmies uz esošās programmas vidēja termiņa pārskatīšanu, tā ir bijusi visai veiksmīga. Un šobrīd mēs runājam par enerģijas savienību un digitalizāciju, bet parlamentā mēs sadarbojamies arī ar transporta komiteju, jo jūs zināt, ka tas būs um, kopīgs transporta komitejas un rūpniecības komitejas ziņojums. Tāpēc uh, tiešām mūs gaida ļoti interesants darbs. Un tā kā viena no prioritātēm arī parlamentam un rūpniecības komitejai ir enerģijas savienības izveide. Mums ir jādomā par efektīvu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu Eiropas enerģijas tirgu. Un tas arī notiks. Kas attiec uz prioritātēm, ko tikko prezentēja ģenerāla direktors. Tās tiešām lielā mērā saskan ar diskusijām, kas uh, notika Rūpniecības komitejā par to, uz ko mums vajadzētu likt akcentu. Mums tiešām pietrūkst starp savienojumu, lai varētu nodrošināt um, vienotu iekšējo tirgu enerģētikas jomā. Un uh, ir jādomā arī par uh, starpnozaru aspektiem. Uh, Jo tad, ja mēs savienojam transporta, enerģijas un digitalizācijas jomas, tad uh, rodas sinerģija tādās uh, lietās kā alternatīvās degvielas, uh, infrastruktūra, 5G tīkli, viedie elektrības sadales tīkli, automatizētā mobilitāte, arī kiberdrošība aizvien pieaugušā mērā. Uh, Tā tad ir vairākas nozares, um, un tā ir ne tikai enerģija, bet arī transports, mobilitāte. Un tāpēc uh, mums ir jāizvēlas uh, starp nozaru skatījums uz uh, šiem jautājumiem. Es zinu, ka Rūpniecības komiteja lielā mērā var atbalstīt komisijas izvirzītās prioritātes šajā pakotnē. Uh, un šobrīd eh, mums priekšā stāv ļoti intensīva darba nedēļas, jo mums ir jāsagatavo ziņojuma projekts kopā ar līdzreferentiem no transporta komitejas, un tas ir jāizdara 3-4 nedēļu laikā, jo pēc tam būs uh, vasaras atvaļinājumi. Un šīs komitejas uh, viena no prioritātēm ir efektīvs darbs. Tāpēc mēs uh, vēlamies, lai rudenī mēs varētu sākt uh, efektīvas sarunas. Es zinu, ka mūs atbalsta šīs komitejas kolēģi, un mēs ļoti gaidām interesantās diskusijas, kas uh, mums stāv priekšā. Arī interesētajām pusēm ir lielas gaidas, jo tur, kur iztrūks starpsavienojumi, tiek sagaidītas investīcijas – lai nodrošinātu energodrošību, enerģijas tirgus um, efektivitāti un uh, funkcionējošas uh, elektrības uh, pārvades tirgus. Liels paldies! Tagad es aicinātu uzstāties um, ēnu referentus. Liels paldies eh, par ļoti interesanto prezentāciju. Es domāju, ka šis eh, priekšlikums eh, ir ļoti daudz sološs, un par to es komisijai gribēju teikt paldies. Šeit man nedaudz pietrūka dažu digitālās jomas aspektu un to saistību ar enerģijas nozari. Un es domāju, ka nākotnē mums par to vēl būs jādomā. Uh, Mēs ļoti labi zinām, ka arī klimata jautājumi nākamgad būs ļoti aktuāli, jo mēs gatavosimies pēc Parīzes procesam un te notiek ļoti daudz sanāksmi. Eiropa nedrīkst padoties, mums ir jāparāda labi rezultāti un tāpēc ir jādomā, kā šo procesu pātrināt, kā pātrināt eh, mūsu cīņu pret klimata pārmaiņām. Uh, Un te es um, labprāt pakavētos pie detaļām par to, kā izskatās uh, šis skaitlis, ka 65% izdevumu tiek atvēlēti ciņai pret klimata pārmaiņām. Kopā ar kolīģiem mēs domāsim, kā to risināt. Un um, te svarīgs aspekts ir uh, pārrobežu atjaunojamo enerģiju tirgus. Jā, te ir ļoti būtiski arī pārvades jaudu aspekti. Arī energoefektivitāte ir ļoti svarīga prioritāte, ja mēs redzam skaitļus, ko ir iespējams ietaupīt. Daudzās valstīs transporta elektrifikācija samazinātu uh, izmešu apjomu par 30%, citur par 70%, bet ir jādomā, kā ar elektroenerģiju aizstāt arī citas um, enerģijas nepieciešamības formas. Ja jūs turpināt tur, turpināt um, nodrošināt apkūri, izmantojot fosīlos resursus un neizvēloties citus enerģijas veidus, tad Eiropai būs ļoti grūti uzrādīt uh, pienācīgus rezultātus. Es uh, zinu, ka parlamentam kopā ar padomi izdosies um, uzrādīt labus rezultātus tīpaši domājot par reģionālajiem elektroenerģijas tirgiem. Ziemeļvalstis to jau labi zina. Mēs esam integrējuši arī uh, Baltijas valstis, un Igauni saka, ka tad, kad uh, ir kritušās cenas, ir ievērojami uzlabojusies drošība. Tāpēc es gaidu auglīgu sadarbību. Lielas paldies! Uh, tagad es došu vārdu mūsu ēnu referentam uh, Česeka kungam. Uh, Liels paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos um, no visas sirds ģenerāldirektoram par šeit um, sniegto analīzi. Un sākumā es vēlējos apsveikt komisiju par to, ka tā mēģina noturēt uh, budžetu vismaz tajā pašā līmenī, kā šobrīd. Uh, Zinu, ka DFS ietvaros uh, tam tiks rūpīgi sakot līdzi. Tas ir viens no komisijas uh, efektīvākajiem instrumentiem, tāpēc finansējums ir jāsaglabā līdzšinējā apjomā un uh, ir nepieciešams domāt arī par svarīgāko struktūra elementu stiprināšanu. Viens no būtiskākajiem CEF projektiem ir Baltijas gāzes vats. Uh, jo mēs daudz runājam par um, atkarību no Krievijas gāzes, tāpēc um, es būtu jāatbalsta arī alternatīvais projekts. Un te man ģenerāldirektoram ir daži jautājumi. Briselē tiek daudz runāts par elektromobilitāti un diskusija vienmēr uzdot tos pašus jautājumus. Mums ir nepieciešams vispirms attīstīt um, infrastruktūru. Uh, kas būtu piemērota šādam transporta veidam, vai sākt ar elektroautomobīļu ražošanu. Es uzskatu, ka mums vispirms ir jātīsta uzlādes stacija tīkls. Un, protams, ir jā, jāvienkāršo šādu risinājumu laišana tirgu. Tomēr mēs redzam, ka līdz šim dalību valstīs eh, šajā ziņā ir darīts par maz, un to jūs minējāt arī savā uzrunā. Viens no būtiskākajiem aspektiem šeit, protams, ir izmaksu jautājums. Cik lielā mērā mēs šeit uh, varam paļauties uz um, privātajām uh, un publiskajām investīcijām uzlādes staciju tirgus izveidē. Ko var darīt, lai tiktu izmantotas um, daudzgad finanšu schēmas starp nozaru sinerģijas? Un vēl es gribēju pakavēties pie viedajiem tīkliem. Uh, jo tie ir ārkārtīgi būtiski piegāžu drošībai, it īpaši, ja ņemam vērā elektroenerģijas uh, patēriņa maksimums stundas. Un vēl es vēlējos uh, zināt, kā komisija sāradz CEF un citu investīciju fondu, piemēram, um, apvārsnes Eiropai um, koordinēšanu. Tad vēl starpsavienojumi starp Baltijas valstīm un Poliju. Kā tur ir iespējams izmantot CEF, lai uzlabotu sadarbspēju? Un vēl viens ļoti būtisks eh, jautājums ir šāds. Vai jūs esat plānojuši koncentrēties uz valstī piedarošiem gāzes eh, pārvades tīkliem, lai izvairītos eh, no lielām uh, pārvades eh, tīklu izmaksām, ko prasa atjaunojamo enerģiju resursi. Paldies! Nākamais kolēģis ir eh, Pētersens Aldevārdā. Paldies priekšsādātāji un paldies eh, Dominika par taviem komentāriem. Mēs ļoti augsti novērtējam to, ka tiek likts akcents uz to, ka jāpanāk rezultāti. Uh, Pārīzes uh, um, līguma ietvaros un um, uh, arī to, ka budžets šeit ir palielināts no 5,3 līdz 8,7 miljardiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu privātās investīcijas, un mēs priecājamies par to, ka 60% C budžeta ir paredzēti tam, lai samazinātu CO2 izmešus. Uh, Piekrītam arī tam, ka ir jāuzlabo pārobežu enerģētikas infrastruktūra un um, to, ka energobilancē tiek palielināts atjaunojamo enerģiju apjoms. Ja man būtu jānāk klajā ar dažiem kritiskākiem komentāriem, tad es gribēju sacīt, ka tad, ja mēs vēlamies um, līdz 2050. gadam panākt uh, nulles procentu izmešu līmeni, ir jādomā par infrastruktūru. Un 2017. gadā pats ģenerāla direktorāts ir secinājis, ir secinājis, ka elektrības sadales nozare ir nepieciešamas milzīgas investīcijas, ja Eiropa uh, Nu, šo mērķi vēlas eh, sasniegt. Jaunās cefa regulas 7, 9 un 13 pāns definē kritērijus un, ja es pareizi saprotu, līdz 2019. gada decembrim komisijai ir jāpieņem deleģētais akts pār atbalsta līmeņiem. Tāpēc es vēlētos, lai komisija izmantotu esošos uh, kritērijus, um, kas ir minēti šī brīža CEF regulas 14. pantā, jo, um, lai pārskatītu šos kritērijus, jo tie pieļauj pārāk daudz uh, fosīlās enerģijas izmantošanu. Mums ir jāņem vērā tās saistības, ka uzņēmāmies ar Parīzes līgumu un, protams, arī to, ka ir kritušās atjaunojamo energoresursu izmaksas, kas notiek jau kopš 2013. gada. Tāpat arī ir jāsniedz pienācīgs atbalsts energos, enerģijas savienības izveidēji. Tāpēc es vēlētos um, jūs lūgt pārskatīt kritērijus, lai mēs tiešām varētu izpildīt visus mūsu mērķus. Lielas paldies zaļo vārdām kolēģis um, Marsinēsī. Lielas paldies priekšstādātāji! Marselēsī. Paldies priekšsādātāji, paldies arī ģenerāla direktoram, kurš uh, mūs um, šodien iepriecināja ar savu uzstāšanos. Es domāju, ka starprobežu sadarbība un sinerģija ir um, lietas, kas jūsu sacītajā likās uh, apsveicams. Struktūra fondi, EFSI, uh, investīciju programma apvārsnes Eiropai. Tas viss izklausās ļoti daudz sološi, bet lūk dažas pārdomas no mūsu grupas. Es domāju, ka te vērojama pārmērīga koncentrēšanās uz gāzes projektiem. To mēs esam jau iepriekš vairāk kārt sacījuši. Ir jādomā par to, kuri projekti interesē mūs visus. Un ja mēs sakām, ka CO2 izmešus rada neatjaunojamās enerģijas resursi. Ja mēs raugāmies uz uh, Spānijas un Francijas sadarbības projektiem, tad tur rodas jautājumi par rentabilitāti un izmaksām. Gan uh, Spānijā, gan um, Basku zemē, gan um, Francijā, Akvitānijā un Bordeaux pastāv bažas par šīm infrastruktūras savienošanas iecerēm. Nevienmēr tas varētu būt rentabli. Un turklāt es gribēju pieminēt arī 2013. gada regulu TNT, par TNT tīkliem, bet vēlāk tika panākta Parīzes vienošanās, uh, un tas būtu šobrīd jāskata šīs vienošanās kontekstā. Vai jūs esat domājuši par eh, šīs regulas pārskatīšanu un um, pārstrādi? Otrakārt, raugoties uz eh, C programmu, jūs uh, uzsvērāt, ka te ir jāliek akcents uz um, enerģētikas uh, nozari 65% līdzekļu būtu jāatvēl tieši šādiem projektiem, bet uh, balts uz melna jūsu priekšlikumā tas nekur nav pateikts. Tāpēc uh, būtu labi, ja jūs vēlreiz varētu atgriezties pie šī punkta. Un uh, vēl viens punkts par uh, klimata prioritāšu iekļaušanu visās galvenajās politikās. Jūs runājāt par 60%, bet ar to nepietiek. Mm. Parīzes eh, vienošanās tiešām bija milzīgs solis uz priekšu, un ir arī ziņojums, kas eh, parāda, ka mūsu rezultāti joprojām nav pietiekami labi, lai mēs varētu sasniegt 1,5 grādu mērķi. Tāpēc es uzskatu, ka klimata politika par 100% ir jāiekļauj visās um, uh, politikās, ja mēs vēlamies eh, turpināt līderību šajā jomā. Paldies ēnu referentiem, tagad došu vārdu citiem mūsu kolēģiem Verņo kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Werneris kundze. Liels paldies um, par šo ļoti jauko pārskatu. Es domāju, ka 9 miljardi eiro CEF programmai tiešām ir ļoti laba ziņa. Un Nu, te es konkrēti gribēju parunāt par enerģētikas jomu. Jūs teicāt, ka desmit dalību valstīs starp savienojumu skaits joprojām ir mazāk nekā 10%. Tas, protams, um, ir jāpaukstina, bet um, es nezinu, vai 5% um, šeit būs pietiekami, jo mums ir jāraugās uz Eiropas enerģētikas tirgu kā lielu likvīdu tirgu. Uh, un tāpēc ir jāveicina pārrobežu elektroenerģijas um, tirzniecība. Un tieši tāpēc šeit starp savienojumu trūkums ir tikai puspatiesība. Ir jāraugās, um, kāds tīkls stāv aiz šiem starpsavienojumiem, vai dalību valstis vispār ir spējīgas iepirkt uh, enerģiju no citas dalību valsts un pārvadīt to iekšējā tirgu. Un te ir nepieciešami arī decentralizēti pārvades eh, tīkli, kas ir jāattīsta. Es domāju, ka mums ir jādomā ne tikai par starpsavienojumu izveidi, bet arī par to, lai pamattīkls eh, būtu spējīgs eh, iepirkt un uh, sadalīt šo enerģiju. Un te es domāju, ka daudzām dalībvalstīm vēl ir daudz darāmā, tāpēc es gribēju jautāt, ko šeit varētu darīt komisija, jo pretējā gadījumā mēs varētu nonākt situācijā, ka ir lielas um, sadalas jaudas uh, pārrobežā, bet um, iekšzemē. Uh, Eh, tās ir nepietiekamas. Grostetes kundze, lūdzu, liels paldies! Es vispirms gribēju apsveikt eh, Dominiku Ristori, kurš ir paveicis lielisku darbu, kas mums eh, šķiet ļoti noderīgs. Un es gribēju parunāt par starpsavienojumiem starp dalību valstīm, kas ļautu veiksmīgāk um, tirgoties ar enerģiju. Lai starpsavienojumi būtu dzīvotspējīgi, ir uh, jānodrošina to rentabilitāti ilgtermiņā. Uh, Tāpēc izmaksu un ieguvumu analīze ir ļoti būtiska lēmumu pieņemšanā. Tomēr varbūt es kļūdos. Man šķiet, <clears throat> ka tas pagaidām netiek pietiekami ņemts vērā. Vai jūs varat mums pastāstīt, kā tiek veikta izmaksu un ieguvumu analīze Eiropas atbalstīto projektu kontekstā, vai to nevajadzētu uzlabot pirms um, projekti tiek iekļauti kopējo interešu sarakstā, kas nākotnē tiktu finansēti no publiskajiem līdzekļiem, un vai tie būs rentabli. Liels paldies, kundze. Tālāk eh, Blanko Lopes. Gracias, eh, presidente. Eh, paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka Eiropas Savienošanas programma ir ļoti ambicioza. Un tagad ir jo īpaši svarīgi, lai mēs nodrošinātu labāku savienojamību enerģijas jomā, domājot par enerģijas savienību. Tas ļaus stiprināt Eiropas autonomiju, mēs būsim neatkarīgāki, un tas arī ir savstarpējās savien, savstarpējās savienošanas mērķis. Tas ir enerģijas savienības pamatā. Un tas arī ir mērķis, ko mēs esam paši sev noteikuši. Tad ja vēlējos teikt paldies komisijai par paveikto darbu, panākot tādas vienošanās, kas ļāva mums sagatavot ambiciozu atjaunīgo energoresursu direktīvu, atbalstot tīru enerģiju, kā Eiropas enerģijas neatkarības dzinējspēku. spēku. piedāvāti arī pēdējā brīža grozījumi, lai stiprinātu un atbalstītu Eiropas energo neatkarību. Tādēļ ir, mums ir jāturpina darbs. Ir skaidrs, ka Eiropai, visiem eiropiešiem ir jābūt neatkarīgākiem, autonomākiem energojumā un jāatbalsta tīras enerģijas izmantošana. Nākamais runātājs Martāna kungs, paldies! Paldies arī par uh, jūsu prezentāciju. Man ir prieks dzirdēt, ka jūs norādījat, ka prioritāte būs savstarpējie savienojumi un elektrifikācija. Tas ir ļoti labi, bet kā jau jūs zināt, gata mēs neesam COP21 ietvarā. Un jāsaka, ka šie interešu projekti galvenokārt ir uh, koncentrējušies ap gāzes projektiem. Pat uh, Francijas regulators ir norādījis, ka savienojums starp Franciju un Spāniju šis gāzes cauruļvats uh, ir uh, pārāk liels. Nauda, protams, ir vērtīga. Mums ir jābūt uzmanīgiem, kā to tērējam un kādu labumu tā sniedz. Uh, pilsoņi varēs mūs kritizēt, jo neesam atbilstoši un labi izmantojuši finansējumu. Tas arī nekādā veidā nepalīdz videi. Ir vēl joprojām vairākas dalībvalstis, kas krietni atpaliek atjaunīgo energoresursu ražošanas jomā. Varbūt tas nav īsti jūsu kompetences lauciņš, bet vajadzētu domāt par uh, tādiem ambiciozākiem reģioniem, un varbūt tur mēs varam uh, domāt par uh, atjaunīgās energo, enerģijas ražošanu, ja ir papildu finansējums. Paldies, Turmesa kungs, tagad paldies komisijai. Paldies. Es domāju, ka galvenais jautājums būs pārvaldība. Uh, mums ir jādomā par to, ko vēlamies darīt. Te es gribu teikt paldies Virkunenes kundzei, ka viņa pieminēja to, ka te ir jāiekļauj arī industriālā dimensija. Mums ir ļoti daudz jaunu uzņēmumi, tiek ražoti elektromobīļi, un mēs, ko, ko mēs darām? Mēs veidojam uh, tirgu visiem šiem ražotājiem. Mums ir jādomā par sinerģiem starp dažādām ekonomikas nozarēm. Mums ir jādomā par to, kā lai valdības uh, uh, nepretotos priešlikumiem. Spānija un Portugāle būs uh, zaļās enerģijas neto eksportētāji. Um, Baltijas valstis savas ģeopolitiskās situācijas dēļ ir jādomā, kā viņas atdalīt no Maskavas un savienot ar pārējo Eiropu. Priecājos dzirdēt, ka tagad ir paredzēts šis kabai savienojums starp Poliju un Lietuvu vēja enerģijas izmantošanai un arī starp Somiju un Zviedriju ir šie e, enerģijas projekti. Dienvidu austrumu Eiropa. Arī Rumānija ir potenciālā vēja enerģijas eksportētāja, bet um, drīkstam aizmirst vēja enerģijas potenciālu Baltijas valstīs. Protams, mums ir arī Ziemeļjūra. Mm tik līdz būs notikusi apvienotās karalistes atdalīšanās, ir šis Dauga banka projekts. Tas ir šis piecu uh, valstu reģions, kur jūra ir ļoti sekla. Uh, var tik saražot 60 līdz 80 gigavatu enerģijas, ir iespējas ražot tur uh, zaļo ūdeņradi, Ir jādomā par diversifikāciju, ir jādomā par to, kā veiksmīgi salīt budžetu, ko piedāvājusi komisija. Paldies, Kastīlo kundze tagad. Paldies priekšsēdātāji. Paldies mūsu viesim par ierašanos šorīt. Um, Gribēju pieminēt kādu lietu, kas jau ir bijusi pieminēta diskusijās iepriekš, un arī tas ar grozījumu, kas iesniegts par sastarpējiem savienojumiem saistībā ar elektroenerģiju. Francāza Grostete teica, ka mums ir jāizvērtē izdevumu iegūmu analīze, bet uh, ir jādomā tomēr ilgtermiņā to darot. Nu, mēs nevaram aplūkot tikai šo projektu īstermiņa izmaksas un nekavējoties sniegtos iegūmus. Mums ir jādomā par to ilgākā termiņā. Mm, citādāk neveidosies pareizs priekšstats. Tieši tādēļ ir tik svarīgi izvērtēt savstarpējos savienojumus un to, kā tie palīdz mums sasniegt mūsu mērķus. Uh, jo ambiciozāki mēs esam atjaunīgās enerģijas jomā, jo ambiciozāki mēs esam uh, uh, izmešu apjoma samazināšanā. Un varam konstatēt, ka pašlaik ir uh, sastarpējo savienojumu deficīts. Uh, mm tiek lēts, ka mēs varētu būt viena no uh, neto eksportētājiem, bet tās ir tikai aplēses. Tātad ir jādomā par kopīgo interešu projektu vidēja termiņa un ilgtermiņa a, dimensiju. Mēs negribam domāt tikai īstermiņā. Mēs vēlamies apzināties projektu ieteikmi ilgtermiņā. Paldies! Paldies! Un tagad ģenerāldirektora kungam atkal vārds atbildēt uz dzirdētajiem komentāriem un jautājumiem. Paldies! Paldies jums visiem par jūsu komentāriem un kopēju atbalstu referentei. Var teikt, ka jā, noteikti. Mēs celsim dažādus tiltus starp dažādām Eiropas Savienošanas instrumentu sastāvdaļām, starp enerģiju, transportu, digitālo jomu. Tā visa ir daļa no modernizācijas procesa Mums ir jādomā par alternatīvām uzpildes stacijām, šosēju malās. Tas jau tagad tā noteikti starp Franciju, Portugāli, Spāniju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs arī strādāsim pie tā, lai attīstītu iespējas veid, veicināt uh, <clears throat> starpnozaru sinerģijas. Digitalizācija kļūs par obligātu nosacījumu nākotnēm. ilgu laiku piedzīvojam zināmu negribību doties šajā virzienā, bet tas ir um, absolūti svarīgi ne tikai efektivitātes uzlabošanai, bet arī uh, drošībai. Lai varētu nekavējoties uh, konstatēt jau kādus incidentus un ātri arī reaģēt. Tas ir ļoti svarīgi arī no kiberdrošības viedokļa. Zināt, ka enerģija, ja īpaši kritiskā enerģijas infrastruktūra, uh, Tajā ir jāievēro visi kiberdrošības aspekti. Bet ir jānodrošina saikni starp enerģiju, transportu, digitalizāciju, gan arī struktūrālajiem fondiem, gan arī horizontālo pieeju. Atbildot otrā runātājai, jā, elektrība kļūs par patieso prioritāti jaunā CEF kontekstā. Daudzi no jums to pieminēja, arī jūs, Martāna kungs. Varu teikt, ka, manuprāt, ka mums būtu jāsasniedz 85 līdz 90 procenti elektrības projektiem jaunajā daudzgadu finanšu schēmā. Tad es runāju par finansējumu. Uh, Mēs esam daudz uh, progresējuši gāzes jomā, un jā, tas bija arī nepieciešams pēc krīzes. Mums vajadzēja nekavējoties reaģēt 2009. gadā Sofijā un Bratislavā, kas bija traģiskā situācija, jo šīs divas valstis bija simtprocentīgi atkarīgas no, no Krievijas gāzes. Un tad tad Krievijas Ukrainas krīzes gadījumā sadala bija katastrofāla visos līmeņos, ne tikai ekonomiskajā līmenī, kur tika apturēts ražošanu, ražotņu darbības, bet arī pilsētas tika skartas, gan pilsētas, skolas un tā tālāk. Un ir bija skaidrs, ka mūsu pienākums bija ātri rīkoties. Un nu, es saku paldies parlamentam, jo īpaši jums priekšsādātāja kungs par ļoti ātru sarunu procesu un ka tik ātri varēja noslēgties darbs pie gāzes regulas, kas ir fundamentāls aspekts drošības jomā. Šezaka kunga teiktais. Jā, mēs maksājam un mēs uh, pievērsīsim un jau pievēršam uzmanību būtiskajai gāzes infrastruktūrai, jo īpaši runāju par uh, Baltijas cauruvaļvadus runāja no Norvēģijas līdz Polijai. Jūs zināt, cik tas ir svarīgs diversifikācijas kontekstā, arī jūsu valstī. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Lietas rit uz priekšu labi, varu teikt, ka pat ļoti labi. Un šonadēļ mēs prezentēsim jaunākos uh, rezultātus diversifikācijas kontekstā. Runājot par elektromobilitāti. Ļoti daudzas dalību valstis jā, ir diezgan negribīgas ieviešot šos elektromobīļu uzlādes punktus, infrastruktūras izbūvi dzīvojamās, pie dzīvojamām mājām, pilsētu vidē, kur ir visaugstākais piesārņojuma līmenis, kur ir satiksmes sastrēgumi. Uh, Un mēs kopā ar jums izdarām spiedienu, lai veicinātu alternatīvu risinājumu ieviešanu. Mēs arī pievērsīsim īpašu uzmanību visiem savstarpējās savienojamības jautājumiem. Martēn, varu teikt, ka jā, mums ir jāpalielina Eiropas Savienošanas instrumenta ieguldījums emisiju samazināšanā. Jūs jau zināt, ka visi rezultāti, ko esam panākuši emisiju samazināšanas jomā, tas ir uh, rezultāts gan tīras enerģijas izmantošanai, gan energoefektivitātes uzlabošanai. Jūs arī pieminējāt ilgtermiņa dekarbonizāciju, jūs pieminējāt jaunos kritērijus. Uh, Jā, mums ir jānodrošina tās, ka caur šo reformu mēs um, tad uh, rezultātā ne, nenonāksim pie zemāka rezultāta kā 85 līdz 90 procenti elektrības projektiem. Un, manuprāt, mums ir nepieciešamā kapacitāte, lai to panāktu. Eiropai ir jābūt galvenajai ekonomiskajai un politiskajai uh, spēlētājai pasaulē šajā jomā. Mums ir jādomā par jaunu uh, regulatīvo ietvaru, un, bet jādomā arī par nākotnes iespējām pilnībā pāriet uz šo jomu. Es nevaru iedomāties, ka mūsu konkurenti uh, jebkur pasaulē varētu sanā, panākt šo 50% mērķi, ka elektrība tiek 50% elektrības tiek ražota ar atjaunīgiem resursiem. <clears throat> kolēģis jau atsaucās uz atjaunīgo resursu regulu, bet es gribu teikt, ka mēs varam pārsniegt 50%. Mēs strādājam pie šīs uh, dinamikas. Pagājušā periodā mēs uh, runājam par vismaz 32% mērķi. Mēs esam uh, nonākuši uh, pie šī uh, mērķa. Vai Čelēzī kungs? Oui. Jums es gribēju teikt, ka tiešām no sākuma vajadzēja domāt par gāzes cauruvaļadiem, jo mēs bijām ārkārtīgi sarežģītā situācijā vairākās Eiropas valstīs, un it īpaši Dienvidē Eiropā un Centrāla Eiropā - Slovākija un Bulgārija bija ļoti sarežģītā situācijā, un te mēs esam panākuši ļoti labu progresu. Līdz 2020. Eh, gadam mēs vēlējāmies panākt, ka neviena valsts vairs eh, nav atkarīga no viena vienīga piegādātāja, un eh, šobrīd mēs uh, izvirzām kā prioritāti elektrifikāciju, un um, tas atbilst arī parlamenta priekšlikumam pavērt jaunas iespējas atjaunojumās um, enerģijas jomā. Um, arī digitalizācija ir mūsu um, liela prioritāte, tajā skaitā Biskajas projekts, un šobrīd uh, ir trīs valstis, uh, kuru vadītāji uh, strādā vienā virzienā, domājot par jauna starpsavienojuma izve, izveidi. Tas ir eh, ļoti svarīgs um, projekts eh, Biskajas eh, līč, līča reģionā, un mēs um, šeit esam ieplānojuši atbalstīt iniciatīvas, kas varētu veicināt uh, sabiedrības atbalstu. Uh, šāda veida projektiem visā Eiropā. Te es īpaši domāju par atjaunojumiem enerģis, enerģijas resurs, resursiem, jo jūs zināt, ka starp savienojumi ir ne, nepieciešami gan uh, operatoriem, gan uh, iedzīvotājiem. Uh, gan uh, ekonomiskajiem e, operatoriem, un visi var gūt labumu no šādas uh, pieejas, gan uh, iegūstot no labākas drošības, gan cenu konkurētspējas un ilgtspējas. Mm, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs šajā jomā uzlabotu savu darbību. Un es domāju, ka mums izdosies pārskatīt arī kritērijus, bet man ir jāteic, ka tad, ja mēs uh, kopā pavisam skaidri nevarēsim noteikt prioritātes, uh, piemēram, elektrifikācija, kā arī lieli pārrobežu projekti, balstoties uz reģionālo pieredzi, kas uh, ir bijusi laba pieredze Eiropas Savienībā mēs neko nepanāksim. Jā, Eiropas, desmit Eiropas valstīs starpsavienojuma līmenis ir zemāks par desmit procentiem. Te ir nepieciešams rīkoties, ir nepieciešama tāda grupa, kas labi strādā. Mēs esam izvirzījuši tā kā mērķi 15%, un es domāju, ka mums um, ir iespēja arī noteikt um, veiktspējas parametrus, kuriem varētu piekrist. Uh, visi, visas iesaistītās puses, eh, dalību valstis, regulātori un tam līdzīgi visoptimālākajos apstākļos. Un man ir jāteic, eh, ka rentabilitāte ir daļa no kritērijiem, kas tiek pilnā mērā ņemti vērā izvēloties projektus, bet, protams, tas neaprobežojas ar to vienu Mums ir ļoti skaidriem kritērijiem balstīta izvēle, kas uh, ņem vērā reģionālās asis, kas savieno dalību valstis, bet uh, arī operators no ņemot vērā tādas uh, apsvērumus, lai no tā varētu gūt labumu visi, gan uh, mēs ņemam vērā arī regulātoru viedokli, bet uh, mēs pieņemam lēmumu, uh, balstoties uh, uz apsvērumu, ka um, rentabilitātes līmenis enerģētikas jomā, piemēram, ir daudz lielāks nekā transportā. Un tas ir elements, kas šobrīd um, ietekmē uzlaboto konkurētspēju visā enerģētikas ķēdē, tajā skaitā arī uh, atjaunojumiem energoresursiem. Jūs zināt, ka pirms dažiem gadiem vēl tā nebija, un tas uh, mums dod uh, vēl papildus argumentus, lai virzītos šajā virzienā. Blanko Lopesa kungs, Jā, tas ir ļoti būtisks elements šie starpsavienojumi, ņemot vērā enerģijas savienības kopējos izaicinājumus. Jūs esat bijis referents, kurš strādāja pie ziņojuma par atjaunojumiem energoresursiem un paveicāt ļoti labu darbu, <clears throat> vienojoties ar prezidentūru, ar komisiju. Un tas ir ārkārtīgi svārīgi, ka mēs uzturam kontaktus ar visām iesaistītajām pusēm, jo es uzskatu, ka starpsavienojumi e, kopā ar atjaunojumiem energoresursiem ir e, viens no būtiskākajiem nākotnes gadu izaicinājumiem, bet e, to var skatīt arī pozitīvā kontekstā. Martēna kungam es jau teicu, ko es domāju par reģionalizāciju un Parīzes kopu bet eh, pateicoties eh, mūsu sadarbībai ar eh, parlamentu un ehm, padomi, mums ir izdevies daudz labāk sagatavoties. Mums ir jāizmanto savas iespējas, it īpaši enerģētikas jomas iespējas, kas kļūst par aizvien būtiskāku prioritāti. Un, ja mēs domājam par faktu, ka šodien, piemēram, digitalizācija eh, jau visās attīstītajās valstīs um, prasa 15 līdz 16% elektroenerģijas tirgus, ja ņemam vērā to, ka elektromobilitāte prasīs um, ievērojamākas ražošanas apjomus, tad um, jāatzīst, ka šī joma ir ļoti svarīga. Es uh, tiešām uh, piekrītu tam, ko teica Martensa kungs. Mums uh, sarunām ir ļoti labi jāsagatavojas. Uh, Mums ir jābūt argumentiem, lai varētu pārliecināt sarunu partners, un te ir jāņem vērā arī mūsu mm, tirgus konkurētspēja Baltijas reģionā. Mēs to apspriedām kopā Katovicē. Tas, protams, bija ārkārtīgi iedrošinoši un ir svarīgi, lai Polija varētu, teiksim, tūkstošiem megavatu pārdot izsolē, bet tā, tam ir nepieciešama pozitīvāka likumdošana nacionālo valstu līmenī. Un tas pats attiecās arī uz Centrālu Eiropu un Dienvidu Rietumu Eiropu. Uh, lai mēs varētu izmantot uh, reģionalizācijas pozitīvos aspektus, aspektus radīt uh, konkurētspējīgus un ietilpīgākus uh, tirgus, ņemot vērā arī industriālo bāzi. Domājot par starpsavienojumiem, ir jāņem vērā šie mērķi, ir jākoncentrējas uh, uz uh, mērķu izvēli Un es domāju, ka šobrīd eh, mums ir daudz vairāk iespēju šos mērķus realizēt dzīvē, bet ir nepieciešams, lai infrastruktūras projekti tuvinātu ne tikai tirgus, bet arī valstis un uh, valstu iedzīvotājs. Paldies jums! Paldies, ģenerāldirektori! jūsu jā, vadībā notikusi ļoti veiksmīga sadarbība ar mūsu komiteju un arī tātad ar citām struktūrām. Šī sadarbība bijusi ļoti aktīva, un, kā jau teica referents kundze, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai ziņojums tiktu pabeigts šī gada laikā. Mēs jūtam ļoti lielu atbildību par to. Vēlreiz paldies, ka ieradāties. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends, uh, let us go to the... Dārgie draugi, pievērsīsimies uh, pēdējiem punktam, kam cerams nebūs vajadzīgs daudz laika. Atskaita par ITRE komitejas darbu. Darba brauciet. Tas ir pēdējais punkts pirms pusdienu pārtraukuma, 17. punkts. Un mums ir divi ļoti svarīgi ziņojumi digitālajā savienībā. Uh, esam atbildīgi, mēs jūtamies atbildīgi par visu digitālo savienību. Un pirms divām nedēļām mēs ar uh, lieliem panākumiem pabeidzām divus ļoti svarīgus likumdošanas priekšlikumus. Pirmais ir Eiropas elektronisko sakaru regulātora iestāde tad, un Eiropas elektronisko sakaru kodeks. Tas attiecas Runājam par Berek. Aicināšu abus referentus, kum, Pilāru Delkastījo Vēres kundze, kas ir referente Eiropas elektronisko sakaru kodeksam, pārstrādātā versija, redakcijai, un Evžens Tošanovskis, kurš bija referents Berek priekšlikumam referentus aicināšu mūs uh, pastāstīt par panākto rezultātu, kas ir tiešām lielisks, fantastisks. Jā, paldies priekšsēdētāji. Runāšu savā dzimtajā valodā, tas nerunāšu dzimtajā valodā. Es tikai gribu pateikt, ka tagad mums runājam par to, kādi ir mums sasniegumi dažu nedēļu laikā. Attiecībā ar, par vienošanos ar padomi, šīs pārskatīšanas mērķis, mēs runājam par Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestādē, šis mērķis bija uzlabot regulējumu, lai varētu nodrošināt lielāku paredzamību un lai kompensētu risku un veicinātu investīcijas uh, augstās kapacitātes tīklos jo savietojamības līmenis šobrīd vēl nav tik liels, kā mēs to gribētu, un tāpēc ir nepieciešams par aptumeni 15 miljoni eiro vēl jāieguldā no privāta sektora puses, un tādēļ arī, ņemot vērā šo mērķi, mēs esam pārskatījuši šo jauno regulu. Ņemot vērā to, kas mums ir, tad gan kompetence, uh, gan arī uh, lietotāju aizsardzība un vienotais tirgus. Šobrīd ir uzlabojums, un tas ir būtiskākais aspekts šajā regulā. Šie piemēri, kas parādā, kā mēs esam tiešām daudz ko panākuši, pirmām kārtām ir nepieciešams respektēt spektra pārvaldīšanu, radioelektroniskā sektora. Protams, eh, šo sektoru pārvalda dalība valstis, bet šobrīd nekas nav harmonizēts, un tāpēc, tāpēc arī mērķis ir, lai būtu 20 gadu licence, un lai attiecīgi, lai būtu garantija, eh, lai nebūtu nekādas pārmaiņas, un lai spektra piešķiršana nozīmētu to, ka, ja ir kaut kādas pārmaiņas, tad ir paredzēta kompensācija saistībā starp tirzniecību un attiecīgajām pārmaiņām. Ir tā, ka dalību valstīm ir jābūt atvēlētajam spektram līdz 2020. gadam, kā GB24 un tas nozīmē, ka varēs komerciāli izmantot iemās tehnoloģijas tā, lai jaunais modelis būtu līdzfinansējuma modelis, un tas nozīmē to, lai jaunie tīkli, kas tiek veidoti, balstoties uz šī modeļa, ja šeit rodas zinām ierobežojumi, kas ir saistīti ar noteikumu izpildi. Bet tas atkal, protams, nozīmē, ka ir jābūt arī riska kompensācijai tik lielā mērā, lai būtu pārliecība investoriem. Un tika runāts arī par nepieciešamību iekļaut startautiskos zvanus, zvanus Eiropas Savienības iekšienē, tā lai izmaksas varētu vēl lielākā mērā uh, samazināties, lai tie būtu 19 centi par minūti. Atceramies, ka Eiropas Savienības iekšienē zvani šobrīd ir 45 centi par minūti. Ir paredzēts ir to samazināt līdz 19, dažās dalību valstīs ir pat 65 centi par minūti. Un tāpēc arī, ja mēs padomājam par šiem zvaniem, tad ir tā, ka šobrīd uh, vairumtirdzniecības tirgu ir 3,5 centi par zvanu. Tātad vidēji 45 centi par minūti, 65 centi dažās valstīs, un tad padomājam par to, kāds ir komisijas priekšlikums. Tad, te, kad telekomunikācija tirgus regula tappa, un tas bija tas, par ko mēs strādājam, jo tajā brīdī mēs vairāk runājam par viesabonēšanu un par datiem. Tas bija ļoti svarīgi tajā brīdī, bet tagad mēs esam regulā iekļāvuši arī cenu izmaksas, arī zvanu izmaksas un attiecīgās cenas. Un tāpēc vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kas strādā ar mums, un paldies arī sekretariātam par to darbu, ko viņi ir ieguldējuši. Paldies! par Berek jautājumiem. Mēs tagad uzklausīsim Evženu Toš Tošanevski. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām vēlos pateikties Pilāras kundzei par to, ka viņa ir ieguldījusi milzīgu darbu, un tas ir saistīts arī ar um, manu izskatāmo jautājumu, jo mērķis, protams, ir nodrošināt vislielāko koordinēšanu, jo Mērķis ir, lai būtu tik tiešām efektīvs risinājums visām šīm problēmām. Mēs esam nodrošinājuši to, lai trialogs tiktu pabeigts vienā un tā pašā dienā. Pat ir paredzēts tiešām vienā un tā pašā vakarā to izdarīt. Tiešām paldies eh, kolēģiem par eh, ieguldīto dardu, darbu. Kompromisa panākšana nebija viegli. Un es saprotu, ka ne jau visi pilnībā apmierināti ar izcinājumu, jo ziņojums diezgan sarežģīts, parlamentam bija atšķirīgi viedokļi attiecībā uz aģentūras izveidi, Bereka aģentūras izveidi un arī kādais papildu aģentūras izveide, bet mēs esam gal galā panākuši risinājumu. Mums ir lēmums, kas šobrīd ir saistošs, un mēs esam šeit paturējuši šo duālo struktūru, kas, mūsuprāt, ir visveiksmīgākais risinājums šobrīd. Es uzskatu, ka ar laiku būs arī pārmaiņas elektronisko sakaru tirgu un būs arī, protams, Berekam jauni izaicinājumi. Tieši tādēļ mums ir jābūt atvērtiem, lai mēs šīs pārmaiņas varētu absorbēt. Un paskatīsimies arī, vai pēc kāda laika nevajadzēs atkal pārskatīt šo modeli. Protams, jāskatās uz šīm lietām ar ļoti aptvērtu prātu. Vēlos pateikties mūsu ēnu referentiem, paldies arī sekretariātam, kas ļoti cītīgi strādāja. Un paldies, ka jūs bijāt gatavi pielāgoties. Paldies arī par tehnisko palīdzību un atbalstu no komisijas puses, jo, ja mums nebūtu šīs profesionālās palīdzības, tad mēs nevarētu panākt tik veiksmīgus trialoga rezultātus. Un kopumā mēs esam konstatējuši vairākas problēmas un joprojām varbūt ir dažas nelīdz galam tādas prece, precizitātes, un trialogā mēs centīsimies to visu risināt, un, protams, mūsu mērķis ir uzvara, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim šos eh, divus ļoti nopietnus dokumentus pabeigt izskatīt arī trialogā. Liels paldies! Abos gadījumos mums ir, jā, tiešām mums notika paralēlas sarunas un notika diskusijas par abiem jautājumiem, pēc arī tagad varam tagad diskutēt eh, Nībleres kundze, vai vēl kāds gribētu lūdzu. Pēc tam Šons Kalē lūdzu, Nībleres kundze, paldies priekšsēdētāja kungs, gribētu izmantot izdevību pirmam kārtām pateikties mūsu referentei Pilāram Delka Stiljo Vera par to, ka jūs pārstāvējat parlamentu sarunās, tiešām tās nav viegli un arī rezultāts ir lielisks. Uh, Un arī Tošanovska kungs tikko teica, ka arī šeit parlamentā nav nemaz tik viegli vienoties par kopīgo risinājumu, kuru pēc tam varēs prezentēt sarunās ar dalību valstīm. Man ir divas lietas ļoti būtiski, būtiskas, un tās ir tas, ko arī pieminēja mūsu referentē. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs ar Eiropas Savienības regulējumu panāktu to, lai tiktu veicinātas investīcijas mūsu infrastruktūrā, un ja mums nav laba ietvara, tad Eiropas Savienībā investīcijas infrastruktūrā būs ļoti ierobežotas, un ja mēs nepanāksim tādu regulējumu, tad varam uzskatīt, ka neesam labi paveikuši savu darbu. Tāpēc arī šobrīd sarunās mēs esam panākuši tieši šādu līdzsvaru. No vienas puses ir nepieciešams, ir nepieciešams parūpēties par to, lai jau tie, kas jau darbojas tirgū, lai arī viņu intereses būtu aizsargāts, bet te pašā laikā uh, arī lai mazi vidēji uzņēmumi, kuri jau ir sākuši darboties tirgo vai arī plāno sākt darboties tirgo, lai arī viņu investīcijas tiktu nodrošinātas. Un mūsu iedzīvotājiem tas ir tikai pozitīvi, jo tas nozīmē, ka arī uh, sarunas Eiropas Savienības iekšienē būs izdevīgas. Uh, mēs esam parlamentā runājuši par to, ka mums ir nepiesabonēšana Respektīvi, citā valstī, Eiropas Savienībā mēs justos kā mājās, bet šeit savukārt mēs jau runājam par uh, zvaniem uz citām valstīm. Sākotnēji pakotnē tas nebija iekļauts, un jā, ir nepieciešams par šiem jautājumiem runāt un diskutēt un aizstāvēt, un tiešām paldies par šo risinājumu. Tagad lūdzu Šonkale. Paldies! Paldies, cevišķi paldies Pilārai par paveikto darbu arī ēnu referentiem, jo rezultāts tiešām ir ļoti labs. Varbūt ne visi ir ļoti laimīgi, bet lielākoties visiem jābūt ļoti apmierinātiem, jo, kā mēs dzirdējam, pakāpojumu nodrošinātājiem būs iespēja turpināt darboties, bet tikpat svarīgi ir tas, ka patērētājs varēs gūt labumu, un tas ir tas, ko mēs varam pateikt, jo gal galā šis limits, kas tiks iekļauts, ta, tas būs arī ļoti godīgs limits, lai nebūtu tā, ka, ka vienkārši uz atsevišķiem pakalpojumiem tiek palielinātas cenas, lai kaut kādā veidā panāktu lielāku um, peļņu. Jo mēs no vienas puses esam samazinājuši viesabonēšanas izmaksas, bet te pašā laikā palielinās starptautisko zvanu cenas. Un šis risinājums līdz ar to ļoti labs. Tas vēlreiz parāda, ka parlaments, Eiropas parlamenta deputāti var iedzīvotāja interesēs panākt ļoti labus risinājumus. Ja mēs varam, varam to panākt, tad mums par to ir jārunā. Tāpēc arī paldies Pilāru. Un tiešām labs darbs paveikts. Jā, paldies! tad es no savas puses varu teikt principā to pašu, tieši to, ko teicāt. Jūs abi cienījamie kolēģi, rezultāts ir lielisks, varam apsveikt, paldies par uh, fantastisku darbu, jo ir skaidrs, ka nav viegli šādu rezultātu panākt. Un, ja mēs vēlamies ITRE komitejā būt atbildīgi, jā, mums ir nepieciešams nākt klajā ar šādiem risinājumiem. Uh, un šoreiz tas nostrādāja. Rezultāts ir lielisks. Un tiešām visiem ir šāds iespējas, un mēs varam izrunāt visus jautājumus. Varbūt ir atšķirīgi viedokļi par kaut ko starp politiskajām grupām, tas ir ļoti reāli. Bet tiešām visiem paldies, paldies arī par pacietību. Mēs esam kopā ļoti stipri, dažreiz mēs paliekam pat panākti, lai visu, ko panāktu, varbūt līdz pat pusnaktī <laughs> vai pat diviem naktī, bet tas mums nav svarīgi, jo svarīgākais ir pabeigt darbu. Un mūsu mērķis ir, lai mēs mūsu iedzīvotājiem piedāvātu patiesu labus risinājumus, tāpēc arī vēlreiz paldies un, un apsveicu ļoti sirsnīgi, protams, arī ēnu referentus, jo bez ēnu referentiem jau nekas nenotiektu, ja viņi nesadarbotos. Lieliski, jā, digitālā savienība, digitālā savienība pēc iespējas ātrāk. Jā, protams, vēl mums ir jādomā arī par enerģētikas savienību. Tur darbs un cīņa vēl nav beigusies. Mēs turpināsim, bet šeit tiešām milzīgs paldies. Un tagad mēs runāsim par enerģētikas savienību. Un kolēģis Mīroslavs Poha jau visu pastāstīja, kas ir saistīts ar energoefektivitāti. Un tagad runāsim par atjaunojama energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu. Lūdzu, Jose Blanko Lopes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pirmām kārtām pateikties Pilārai. Un ļoti nopietns darbs ir paveikts tik ierobežotā laikā. Arī 13. datumā agri no rīta mēs varējām panākt risinājumu pār šo direktīvu, kas ir ārkārtīgi svarīga jo tā ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu 2020. 2000, līdz 2030. gadam. Un paldies arī, protams, visiem ēnu referentiem. Ne visi šodien ir klāt, bet kolēģis Kelī ir piedalījies, Turmesa kungs, kā arī citi kolēģi, kas uh, palīdzēja vispār šo darbu paveikt. Un arī uh, šie labie rezultāti ir pateicoties viņiem. Mērķis ir, lai būtu 32% līdz 2030. gadam, un galu galā 20, pa, padomas priekšlikums bija 25% un komisijas priekšlikums arī. Bet doma ir tāda, līdz 2023. gadā mēs pārskatītu šos mērķus, jo mēs zinām, ka izmaksu samazinājums ir konkrēta tendence pēdējā laikā, un tāpēc arī būs iespējas mūsu ambiciozos mērķus panākt. Un mēs varam runāt par tiem, kas patērē daudz enerģijas. Tās attiecās, piemēram, uz apkuri un arī citos veidos. Šeit ir mērķis samazināt par 14%, tas arī attiecās uz 2030. gadu. Par transporta jomu, runājot par pirmās paudzes motoriem, ir nepieciešams līdz 2020. gadam katrā valstī samazinātos šo uh, esamība, un tas ir saistīts ar padomus priekšlikumu. Mēs noteikti nevēlamies, lai būtu pāri pa 7%. Tas ir iekļauts transporta sektorā dalību valstīm. Tas ir tikai, tas ir tikai uh, pēc izvēles, bet 2030. gadam mums ir ļoti ambiciozs mērķis. Mēs esam skaidri parādījuši, kā tiks izmantotas nākamās paudzes biodegvielas, tas ir saistīts arī ar palmas eļas izmantošanu. Manuprāt, šeit risinājums ir ļoti veiksmīgs, jo mēs ejam uz priekšu, lai varētu pakāpeniski mazināt biodegvielas un biomasas degvielas izmantošana, kas tiek saražoti vai izmantojot šo kultūru. Un tas ir cieši saistīts ar, ar to, ka šāda veida uh, ražošana 2019. gadā tiks samazināta, un jau 2020. gadā būs nopietnas samazinājums, tā līdz 2030. gadam uh, ražošanas apjoms būtu nulle. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt arī zemā riska līmeņa biodegvielas certifikāciju, lai varētu izmantot esošos datus, un trīs deleģēti akti ir paredzēti šajā jomā tieši saistībā ar biodegvielas. Mēs runāsim arī par pašpatēriņu, paš, par pašpatērētājiem. Bija zināmi pārpratumi bet šis jautājums man personiski bija ārkārtīgi svarīgs. Šajā jomā mēs atvēlam iesī, tiesības pašpatērētājiem gan saražot, gan arī uzglabāt, gan, protams, arī patērēt noteiktu enerģijas daudzumu. Ir paredzēts arī, protams, atalgojums par to, ka kāds enerģijas daudzums tiek novirzīts uz tīkliem, uh, Šeit nav paredzētas nekādas izmaksas tam, bet drīzāk samaksā pēc uh, tirgus uh, likmēm. Tātad dalību valstis varēs uh, to visu darīt. Divi ar pus gadi jau ir pagājuši, kopš mēs sākam darbu pie tā. Šobrīd varam teikt, ka ir panākts lielisks risinājums. Mēs padomē bijām gatavi ļoti nopietni strādāt un sadarbojamies ar komisiju un atbalst, saņēmām atbalstu arī no Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs redzējām, ka visas politiskās grupas sarunu gaitā ir vienotas, un tas tiešām ir ļoti pozitīvi. Ļoti Angelika Nīblere. Oh, well, sorry, uh, shadow. Ak, piedodiet, ēnu referenci vispirms, protams. Uh, Pavisam īsi es skatos pulkstenī, mums ir jāpasteidzas. Es domāju, ka bija liels pagodinājums uh, strādāt ar šo priekšlikumu, tas bija sarežģīti. Un it īpaši sarežģīta ir situācija ar biodegvielām jau ilgu laiku, bet uh, mums ir izdevies uh, nonākt pie laba rezultāta, tāpēc paldies uh, referentam Blanko Lopesam, kurš bija ļoti saprotošs jo vēlējās nodrošināt, ka pamatots patēriņš ir viena no iespējām to panākt. Un eh, paldies arī Buzika kungam, kurš eh, vadīja trialogus eh, no sešiem vakarā līdz četriem rītā. Tas tiešām bija iedvesmojoši, un es ceru, ka mums ir izdevies panākt labo rezultātu patērētājiem. 22% ir labs līmenis. Uh, un uh, tas uh, starplaikā tiks arī pārskatīs, tiks pārskatīts, un uh, vairāk atjaunojumu resursu mm, tiešām būtu pieņemami parlamentam. Paldies, uh, Šon, tagad vārds uh, Turmese kungam. Tas bija Eiropas uh, parlaments uh, savā labākajā izpausmē. Uh, referents un um, līdzreferenti, kas tiešām strādāja uh, Eh, kā viena vienota komanda, un mums eh, izdevās palielināt um, līmeni no 27 līdz 32 procentiem, tāpēc varam uzskatīt to par savu nopelnu. Un pārskata klauzula tiešām ir izcila, jo pārskatīšana notiks tikai augšup vērsti. Ko tas nozīmē realitātei? Sakumā ar eh, komisiju sākotnējo. Uh, priekšlikumu, kur 2030. Eh, gadā bija paredzēta 42% atjaunojamo enerģiju kopējā bilancē. Un tagad tie būs eh, vairāk nekā 60, un tur ietilpst biomasa un citi avoti. Tas nozīmē, ka 2030. gadā vairāk netiks izmantotas nedz ogles, nedz kodolenerģija. Tā ir mūsu uzvara un uh, paturiet to prātā. Atcerieties, kad mēs uh, nesen bijām Madridē pirms dažiem mēnešiem, kad es uh, sanāksmes sākumā teicu, ka mums ir jāuzvar, un tas arī notika. Nīblērs kundze, paldies priekšsādātāji no manas puses, paldies par lielisko darbu un par šo entuziastisko parlamenta nostājas aizstāvēšanu. Paldies arī mūsu priekšstādātājiem, kurš eh, tiešām izgāja cauri sanāksmi maratonam. Ir viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Eh, Blanko Lopesa kungs, jūs eh, pieminējāt uh, to savas runas sākumā, kad runājāt par um, atjaunojumu enerģiju pašpatēriņu. Es saprotu, ka mm, tas uh, ir jāatbrīvo no nodokļiem un nodevām, bet um, es gribēju norādīt, ka mūsu valstī, kur mēs um, šo enerģijas veidu mm, sākām atbalstīt jau ļoti ātri, ir svarīgi, lai šis atbalsta līmenis nebūtu pārāk augsts, tāpēc uh, zinām elastība uh, dalību valstīm uh, kompromisā ir jāparedz. Jo šobrīd ir situācija, ka um, katrs lietotājs uh, maksā par šo patēriņu obligātā iepirkuma komponenti, un te ir jāatrod saprātīgs risinājums. Paldies! Es uh, gribēju apsveikt referentu ar uh, lielisku darbu, aktīvo iesaisti, to atzīmēja arī ēnu referenti, un es saprotu, ka sarunas nebija vieglas. Protams, tā nebija Padome, kā vienmēr, pārstāvēja nedaudz atšķirīgu viedokli, bet tāda ir Eiropas Savienība, un mēs zinām, ka kopumā tas ir lieliski, jo mums gal galā izdodas panākt risinājumu, liekot lietā pacietību un sadarbību. Uh, kas mūsu komandā bija fantastiska. Liels paldies uh, referentam, visiem ēnu referentiem, un tagad pievērsīsimies pēdējai tēmai mūsu darba kārtībā. Varbūt pat ne gluži pēdējai, bet, uh, dārgie draugi, mūsu rīcībā ir precīzi sešas minūtes. Uh, misija uz uh, Silīcija ieleju, enerģijas savienības pārvaldība. Mums klāt ir abi referenti, Rīva Zīkundze un uh, Turmesa kungs vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Arī es vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, jo, ja mēs nonākam pie laba rezultāta, tas notiek pateicoties uh, komandai un, protams, arī priekšsēdētājiem, kas to visu uzrauga. Mums izdevās panākt labu progresu diezgan agri jau trešā trialoga laikā. Un kopā ar Bulgārijas prezidentu mums izdevās atrast kompromisu 37. pantā. Jūs zināt, ka ir divas komitejas, komitejas klimata pārmaiņu komiteja un enerģijas komiteja, kurā katrā ir savi uzdevumi, un enerģijas savienības eh, komiteja galvenokārt eh, runā par vispārīgiem jautājumiem, par atjaunojumām enerģijām un tam līdzīgi, kā arī par um, mērķu īstenošanu. Mums izdevās panākt arī principiālu vienošanos par energodrošību, iekšējo enerģijas tirgu un energonabadzību. Uh, Un um, diskusija um, risinājās arī par uh, piegāžu diversifikāciju, uh, importa atkarības uh, mazināšanu un starpsavienojumu rentabilitāti, par ko mēs tikko runājām. Ir palikuši trīs atvērti punkti, lai pabeigtu darbu tehniskajā līmenī. Tur ir nepieciešams atrast kompromisu pirmkārt par uh, uh informāciju par prefiksiem, informāciju par piedāvājumu dažiem citiem. Un mums izdevās panākt vienošanos arī par papildus 14. a panta iekļaušanu. Bulgārijas prezidentūra piekrita mūsu priekšlikumam izveidot strateģisko Eiropas plānu, uh, apmaiņā pret eh, parlamā, parlamenta kompromisu par līdzekļiem, kas atver, atvēlēti klimata pārmaiņu apkarošanai. Es eh, gribēju uzsvērt, ka parlaments prin, prin, pilnībā atbalsta Eiropas komisiju, jo ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības dalībvalstis būtu caurskatāmas par mm, finansējumu kas atvēlēts šajā jomā, un eh, te ir nepieciešama labāka plānošana un prognozējamība. Mēs uh, atradām principiālu vienošanos arī par uh, makro reģioniem. Te vēl ir jāpaveic uh, nedaudz tehniska darba. Un ceturtais um, trialogs ir ieplānots uh, šovakar. Es ceru, ka mums uh, tur atrosies atrast vienošanos par atjaunojamo enerģijas resursu avotiem, par uh, nacionālajiem strateģiskajiem plāniem, par um, šo plānu iesniegšanas termiņiem, kā arī Eiropas komisijas rekomendācijas sagatavošanas uh, termiņiem. Tāpēc um, šī trialoga darba kārtībā ir daudz punktu. Mēs risināsim sārunas uh, bloka veidā, lai līdz pusnaktī tās varētu pabeigt. Es um, ceru, ka šis trialogs būs pēdējais un ka mēs um, Um, droši vien um, nepabeigsim šo darbu pārāk ātri. Lielas paldies, Mišela! Tas nozīmē, ka septiņos uh, vakarā būs lielais sprādziens kad mums darbs ir jāpabeidz. Man um, paralēli ir jāiet uz CCC sanāksmi, bet uh, es ceru, ka uh, es varēšu mm, piedalīties no septiņiem vakarā arī šajā trialogā, jo tas nepieciešams. Vai jūs vēlaties ko piebilst? Es domāju, ka mēs esam labi sagatavojušies šim vakaram. Ir fantastiska komanda arī no citām grupām, un es ceru, ka mums izdosies visu par visu panākt vienošanos. Uh, Liels paldies abiem referentiem un arī visiem ēnu referentiem šajā tik svarīgajā jautājumā par enerģijas savienības pārvaldību. No mūsu perspektīvas raugoties, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpēc liels, liels paldies. Vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Paldies! ir žies tikai gribēja godināt Klaudu, Mišelu un politiskās grupas. Mēs liekam uz šo vakaru lielas cerības. Mēs um, mm, sāksim astoņos, bet, protams, ka energoefektivitāte pulksten septiņos. Vispirms energoefektivitāte, pēc tam pārēja energonabadzība un efektīva konsultācija, efektīvas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, jo mēs te runājam par tīru enerģiju visiem es pilsoņiem un tāpēc uh, mums priekšplānā ir jāliek pilsoņi. Es biju ļoti priecīga par uh, to, ko Šons panāca saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem, tāpat arī viņa komanda. Lielas paldies, dārgie draugi! Un uh, tagad pirms pusdienu pārtraukuma pēdējā tēma - itre misija uz Silīcija ieleju. Mūsu kolēģis uh, Nika, mm, kas vadīs šo misiju, uh, runās angliski, jo pēc minūtes tulkojums uh, beigsies, bet es ceru, ka mums izdosies laikā vēl pabeigt. Paldies priekšsādātāji. Mēs um, septiņi deputāti ITRE komitejā kopā ar sekretariātu un uh, konsultantiem esam uh, uh ļoti aktīvi darbojušies, ir ja tīpaši ar uh, īru kopienu. Uh, un ļoti priecājamies tur būt klāt. Un šobrīd tulki pārtrauc darbu. Paldies jums par uzmanību. If you we left uh, with our agenda and we end up with the, the, the yes, uh, the European Parliament agenda, uh,